collègues, bonjour. Dārgie kolēģi, esiet sveicināti. Domāju, ka lielākā daļa šīs komitejas deputātu ir ieradušies, un es domāju, ka sanāksmi varam pasludināt par atklātu. Mūsu mērķis ir eh, izveidot izmeklēšanas komisiju uh, attiecībā uz auto izvešiem, ievēlot priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētāju saskaņā ar parlamenta reglamenta 198, 198 eh, un citiem pantiem. Vispirms ievēlēsim priekšsēdētāju un pēc tam vicepriekšsēdētājus eh, ir daži pastāvīgi aizvietotāji, ko politiskās grupas ir iecēlušas, lai mm, nomainītu īstenu locekli. Vinvam de Kampu mm, aizvieto mm, deputāti Klūna, Montero de Aguiar tiek aizvietota ar deputātu Gambusu, tas no Tautas partijas, sociālistiem Massimo Paolo Čī aizvieto Nikolā Dantī, ENF Georgu Maieru aizvieto Mario Borgezio. Redzu, visi piekrīt, problēma nav. Tomēr vispirms vēlos pārliecināties, ka jums visiem ir balsošanas kartes, ja tādas būs vajadzīgas. Jāpārbauda kvorums kvorums ir 12 deputāti, problēma nav, jūs ir vairāk nekā 12. Un tagad es varēšu nosaukt kandidatūras priekšsēdētāju postenim. Kurš kandidē uz priekšsēdētāju postēni? Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs. Sociālistu demokrātu vārdā es gribētu izvirzīt Katlīnu Van Bremtu kā priekšsādātāju. Paldies. Vai ir citi kandidāti? Kariņkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šī parlamenta un vispārīgas sadarbības ietvaros tautas partija neiebilst Katlīns un Bremtas iecelšanai šīs komitejas priekšsēdētāja matā, tomēr es vēlētos skaidri norādīt, ka tautas partija darīs visu, lai šī komiteja nekļūtu par raganu mednieci pret rūpniecību vai pret tehnoloģijām, kurās Eiropa ir konkurētspīga pasaulē ir pilnīgi nepareizi nostatīt eh, rūpniecību pret vīdi. Eiropā ir vajadzīgas darba vietas un rūpniecība, un mums, protams, tas ir jāsaskaņo ar dabas vajadzībām. Jā, merci. Paldies. Sociālisti piedāvā deputāts Van Bremtes kandidatūru. Uzrunāju deputātu Van Bremtu, vai viņi piekrīt? Jā, es piekrītu. redzu, ka kandidāti ir aizpildījusi finanšu uh, interešu deklarāciju. Šīs lietas ir sakārtotas, un mēs varam pāriet pie ievēlēšanas, ņemot vērā to, ka ir tikai eh, viena kandidatūra. Aicinu ievēlēšanu īstenot aklamācijas kārtībā. Donc personne n'ayant. Neviens nepieprasīja klāt balsojumu. Es apsveicu deputātu Van Bremtu ar šo ātro un spožo ievēlēšanu un aicinu viņu ieņemt vietu prezidijā. Mans uzdevums līdz ar to ir izpildīts. Good morning, uh, dear colleagues. Um, Labrīt, kolēģi. Es neteikšu runas tagad, bet gribu izteikt uh, pateicību par visu politisko grupu man izrādīto atbalstu. Es uh, gribu teikt Eiropas Tautas partijas grupas deputātiem un arī citiem uh, deputātiem šai svarīgajā izmeklēšanas komitejā, ka es būšu ļoti atklāta priekšsēdētāji sadarbošos ar visiem uh, biroja locekļiem, koordinatoriem un uh, ar visiem deputātiem. Šie ir tāda sensitīva izmeklēšanas komiteja, tam es piekrītu. Un uh, es uh, centīšos nodrošināt, lai šī komiteja strādā efektīvi un lai varam sasniegt izvirzītos mērķus proti, lai nākotnē Eiropas eh, Savienības tiesību akti tiktu labāk īstenoti. Paldies! Tagad pāriesim pie priekšsādātāju vietnieku ievēlēšanas. Kā tika eh, paziņots, eh, ir kvorums. Es vēlētos lūgt pieteikties kandidātus uz pirmā priekšsēdētāja vieta amatu. Kariņkungs, paldies. Es gribētu nominēt Ivo Beletu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Belet kungs, vai jūs tam piekrītat? Jā. Vai ir kādi citi kandidāti no citām politiskajām grupām uz šo amatu. Nē, tādu nav. Vai varam tad uh, ar uh, aklamāciju, ar aplausiem ievēlēt? Ivo, if you could join me up here. We could do this in Dutch, but... Um... <laughs> Ivo, lūdzu, nāciet šeit. Var, varētu jau to teikt Nīderlandiešu valodā, protams. Well, it's Flemish, but... Um... Okay, then I can go to the election. Nu, tad Mēs tagad varam pāriet pie otrā priekšstādātāja vietnieka ievēlēšanas. Enkel kungs, es EKR grupas vārdā gribētu izvirzīt Marko Demesmekera kandidatūru. Vai jūs, Demesmekera kungs, piekrītat? Jā, protams, protams, es piekrītu. Brīnišķīgi, vai citām politiskām grupām ir citi kandidāti, ja tādu nav, vai mēs varam ar aklamāciju ievēlēt arī uh, otro uh, priekšsēdētāju vietnieku, Mārku Lūdzu, nāciet šeit prezidiju. prezidijā. Nu, mēs gandrīz tā kā flāmu parlamentā esam tagad, saka priekšsēdētāji. Bet, nu, šī nav tā tradicionālā flāma parlamenta koalīcija, bet varbūt nākotnē tāda būs. Other... Can I now move for the election of the third? Tagad uh, ja, uh, pārējām pie trešā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas. Vai ir kādi kandidāti? Lūdzu. Godātā priekšsēdētāja kolēģi GoNGL ierosina Katarinu Konečnu kā. I cannot use that language un portoties uz uh, dzīmuma un valodas kritērijiem. Priekšsēdētājs saka, nu tādas kritērijas nevaru lietot, bet vai viņa piekrīt, vai ir kāds cits kandidāts? Ja citu kandidātu nav, tad ievēlēsim ar aklamāciju, lūdzu. And please join us. Um... Yes, absolutely. <laughs> okay, can I go for the election of the last and the fourth um, uh, vice chair of the... Tagad mums jāiet vēl ceturtais uh, vicepriekšsēdētājs e, Ekaut kungs. Labrīt! Nu, ļoti labi, ka tik daudz uh, nīderlandiešu valodā runājošo priekšstādātāju, tādēļ mēs zaļie uh, uh, ievā izvirzam Karimu Delī, kā priekšstādātāju vietnieci. Priekšstādātāju, vai jūs piekrītat šai nominācijai? Jā, es piekrītu ļoti labi. Vai ir citi kandidāti? Ja tādu nav, lūdzu, ievēlēsim ar aklamāciju. Tas ir tā. Well, colleagues, um, kolēģi, mums ļoti pārsteidzoši godā kārtā, jā, lūdzu, nāciet prezidijā. Dear colleagues, um, godētie kolēģi, vienīgais, uh, kas uh, vēl mums stāv ceļā uz uh, kafijas tasi, ir paziņojumi. Nākamā komitejas sanāksme notiks otrdien, 22. martā, no 15. līdz 18.30 koordinātoru un biroja sanāksmē tiks uh, pieņemta darba kārtība uh, visam gadam, priekšlikumi par to, un mūsu priekšā stāv uh, liels darba apjoms, jo mums ir jāizstrādā metodika, kā mēs strādāsim, ko mēs uzaicināsim mūsu komitejas sanāksmēm bet eh, vispirms notiks koordinātoru sanāksme, un tā notiks 10. martā Strasbūrā eh, no 10. līdz pat valstošanas sākumam. Protams, jūs eh, sekretariāts informēs par to, kad un kur šī sanāksme notiks, bet jūs varat jau to ierakstīt savā darba kārtībā. Un pirmā komitejas sanāksme būs 22. martā. Un darba kārtībā, protams, tiks iekļauts arī jautājums par to, kā uh, esam uh, iecerējuši organizēt uh, šīs komitejas darbu. lai varētu organizēt koordinātoru sanāksmi, bija ļoti svarīgi, lai katra politiskā grupa sekretariātu informētu par to, un arī priekšstādātā informēt par to, ka, kas ir kuras grupas koordinators. Liels paldies un tiksimies 22. martā.